So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie die Plätze ein. Dārgie kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Man jau teica, ka es draudēju zaudēt savu, ka man draud goda zaudēšana. Wir haben heute keine Debatten. Šodien debats nav paredzētas. esam pieņēmuši darba kārtību pašreizējā redakcijā. Šodien mums ir nodrošināts pilns valodu režīms, izņemot eh, igauņu, maltiešu un slovāku valodas. No 9 līdz 12.30 līdz 12 pie mums ir ieradušies žurnālistikas studenti no Čehijas. Droši vien, ka viņi nesēdēs līdz sēdes beigām, bet viņi mūs ir apciemojuši. Un gribu pateikt, ka otrais trialogs par Antonesku ziņojumu sāksies 5. februārī Strasbūrā. Labi, tagad varam ķerties pie trešā darba kārtības punkta. Tas ir Basa Aikauta ziņojums, florētas siltumnīca efekta gāzes un es piedāvātu nedaudz pavingrināties, sameklējiet savus balsošanas kartiņas un nobalsosim elektroniski par trialoga rezultātu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Joprojām drīkst balsot. Tagad gan vairāk nē, balsojums ir beidzies. 46 pār, viens pret, viens pret, trīs atturējās. Pieņemts. Vasaikaut, gribu tevi uzslavēt. Dann geht's jetzt weiter mit. Turpināsim. Tas ir Okunīkundzes ziņojums. Mums ir Jābalso par procedūru, balsosim elektroniski, sākam balsot. Wir stimmen jetzt, wir stimmen jetzt über das Verfahren ab. Die erste Tagad par procedūru. Tā, tas ir rakstīts manā darba kārtībā. Haben alle, haben alle abgestimmt? Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Ist somit Pieņemts. Nobalsosim nu, elektroniski. On blok? Blokā. Par saturu sākam balsot elektroniski. Haben alle abgestimmt? Vai viss paspēja nobalsot?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 ir e, iebildumi. Balsojam par pirmo, sākam balsot elektroniski. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Somit abgelehnt über. Esam noraidījuši. Otra iebilde. Sākam balsot un e, darīsim arī to elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Otrais iebildums arī ir noraidīts. Ir komisijas uh, jautājums, un mēs gribam uh, samazināt kontrolas laiku. Lūkšu jūs par to balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Abi iebildumi noraidīti. Un ir eh, pieņemta prasība samazināt kontrolas laiku. Septītais darbkārtības punkts. Kakis berichts, hier geht's um die Schiffs. Skilakakis ziņojums par kuģu radītajām emisijām. Kad visi būs gatavi, mēs sāksim darbu un varam balsot par pirmo konsolidēto grozījumu. Elektroniskais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 117. 117. par pret atturas noraidīts. 115b par pret atturas. Nobalsosim elektroniski drošības labad. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais konsolidētais grozījums. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 121. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 22. par. Pret. Atturas pieņemts. 24. par. Pret Atturas nav skaidrs īsti. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 123. par pret atturas pieņemts. Konsolidētais uh, numur 2. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts ar lielu balsu vairākumu. 128. par pret atturas. Nav īsti skaidrs. Nobalsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. kas par? Pret atturas, pieņemts. 27. 129. kas par, pret, atturas, pieņemti. 28. par, pret, atturas, pieņemts. 130. un 23. kas par, pret, atturas, pieņemti.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 atturas pieņemti. 134. par pret atturas noraidīts. 135. par pret atturas pieņemts. Ceturtais konsolidētais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 146, 148, itra 14, ran 26, kas par? Pret. Atturas noraidīti. 149 par. Pārbaudīsim. Labi, iepriekšējais grozījuma bloks no 146 līdz atran 26. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījumi noraidīti. 149. par pret atturas noraidīts 150. tran 27 par pret atturas pieņemts 32 par pret atturas pieņemts 33 par pret, atturas pieņemts. 151. itra 15 par, pret, atturas noraidīti. 34. 152. itra 16 par, pret, atturas pieņemti. 153. itra 17, kurš par, pret, atturas noraidīti. Tran 28, 154, kurš par, pret, atturas pieņemti. 35. par, pret, atturas pieņemts. 36. par, pret, atturas pieņemts. Tran 29, divās daļās, pirmā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts atturas. Jā, konservatīvo un zaļo koalīciju. Īsti nav skaidrs, kā viņi nobalsoja. Nobalsosim labāk vēlreiz elektroniski. Sākam balsot. Tran 29. Vai viss nobalsoja par pirmo daļu? Beidzam balsot. Pirmā daļa noraidīta. 155. Atvainojos, saka priekšsēdētājs, tomēr vēl otrā grozījuma daļa. Kas par? Pret. Atturas pieņemta. 155. par. Pret. Atturas pieņemts. 37. par. Pret. Atturas pieņemts. 156. grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. 158, 159 par, pret, atturas noraidīts. Tran 30a par, pret, atturas noraidīts. 160, 161, itre 18, tran 30b, kurš par, pret, atturas. Īsti nav skaidrs, nobalsosim nu, vēlreiz elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti. Noraidīti, noraidīti. Jā. Tie, kas pazīst ciparus, tiem ir priekšrocības 83. kas par, eh, 38. par, pret, atturas pieņemts. 162, 187, kas par, pret, atturas noraidīti. Tran 31 par, pret, atturas noraidīts. 163 par, pret, atturas noraidīts. 41. Tas ir nākamajā lapusē. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 178. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 183. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 45. Par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 Manā balsojuma sarakstā tā ir 12. lapus 192, 194 un 196. Vai visi ir atraduši? 192, 194, 198, kas par pret atturas noraidīti. 53. par pret atturas noraidīti. Nav īsti skaidrs. Nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. ITRE 30A, 209, 210, TRAN 50 42. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 212 un Tran 43 steht dann. 212 un Tran 43 par. Pret. Atturas pieņemts. Konsolidētais piektais, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 215 par pret, atturas. Nobalsosim elektroniski, sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. 57. kas par? Pret. Atturas pieņemts. Tran 44 par. Pret atturas noraidīts. Tran 45 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. 216. itre 31, kas par pret atturas noraidīti. 217. kas par pret atturas noraidīts. 218 par pret atturas pieņemts. 219. par pret atturas nav īsti skaidrs. Nobalsosim elektroniski par 219. sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 220. itra 32, kas par, pret, atturas, noraidīti. 58. 58. Ah, nee. Wir müssen abstimmen über 58. Dafür? 58. Kas par, pret, atturas noraidīts. 221. par. Labi, nobalsosim elektroniski par 58. Tāda bija kolēģi vēlme. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 221. par. Pret. Arī par šo nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts 222 par. Pret. Atturas noraidīts 223 par. Pret. Atturas noraidīts. 224. par pret atturas noraidīts. Tran 46 par pret atturas noraidīts. Tran 47 divās daļās, pirmā daļa par pret atturas noraidīta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 225, 226, 227, ITR 33, TRAN 48, kas par pret atturas noraidīti, 228 par pret atturas. Nobalsosim elektroniski par 228. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 229. par. Pret. Jūs man darbu noteikti neatvieglojat. 229. Nobalsojam elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 230, itra 34, tran 49, par visiem kopā, kas par, pret, atturas, arī nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījumi noraidīti. Tran 51, kas par? Pret. Āna Rosbachs šodien saņems medaļu, jo viņa vienīgā nobalsoja par šo grozījumu. Tātad kas par, pret, atturas pieņemts. Tran 53. nākamā lapus, kas par? pret atturas noraidīts. Itra 39 par pret atturas noraidīts. 241, tran 54, kas par pret atturas pieņemti. 66. un 242. 42 dafür. 242. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Sastais kompromis par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tran 56 par. Pret atturas. Neviens nebalsoja. Balsosim elektroniski par TRAN 56. Beidzam balsot. 55 par. Neviens nebija pret. Neviens vienkārši nebalso. Man ir kaut kā jūs jāmudina balsot. 200 45. par. Atkrīt, atkrīt jums taisnība, saka priekšsēdētājs. Tran 57. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Tran 58 par. Pret. Atturas pieņemts. Itre 42 par. Pret atturas noraidīts. 69. kas par pret atturas pieņemts. 250. itra 43, tran 59. Un 111. kas par pret Nav skaidrs īsti. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. Turam 19, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 253 par. Pret. Atturas Noraidīts. Tran 60 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 254 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 255 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 256 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 257 par. Pret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 atturas noraidīts, 71 par, pret, atturas pieņemts, 267 par, pret, atturas noraidīts, 268 par, pret, atturas, nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski par 268. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts.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 Itre 1. Itre 1, kas par? Pret. Atturas noraidīts. Otrais par. Pret. Atturas pieņemts. Itre 2 par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais par. Pret atturas pieņemts, ceturtais par, pret, atturas pieņemts, tran viens par, pret, atturas pieņemts, tran divi par, pret, atturas noraidīts, sestais grozījums par, pret, atturas pieņemts, itra četri par, pret, atturas noraidīts, septītais grozījums par, pret, atturas pieņemts, septītais kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts, devītais par, pret, atturas pieņemts, 83. par, pret, atturas pieņemts. Tran 6 par, pret, atturas pieņemts. 85 par, pret, atturas pieņemts. Tran 7 par, pret, atturas noraidīts. Tran 8 par, pret, atturas pieņemts. 86 par, pret pret atturas. Nobalsosim nu, elektroniski drošības labad. Sākam balsot par 88. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Tran 12. Nākamajā lapusē, kas par? Pret? atturas, noraidīts. 16. par, pret, atturas pieņemts, 100. par, pret, atturas noraidīts, 17. par, pret, atturas noraidīts, 102. un tran 14 par, pret, Atturas nav skaidrs. Nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. 101. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 103. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 104. par pret atturas noraidīts. Tran 16 par pret atturas noraidīts. Itra 6, itra 7 kopā, kas par pret atturas noraidīti.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 pret, atturas noraidīts, 108 par, pret, atturas noraidīts, 109 par, pret, atturas pieņemts, 19 par, pret, atturas pieņemts. Balsosim par visu grozīto ziņojumu. Sākam balsot elektroniski. Vai viss nobalsoja? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 41 par, 7 pret, 9 atturējās. Tagad jābalso par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Somit mit 44. 44 par, 6 pret, 5 atturējās, pieņemts. Protams, gribēju sveikt mūsu referentu un lūdzu sāciet sarunas un uh, parūpējieties par uh, pieņemšanu pirmā lasījumā. To be able to do something Es gribētu lūgt mandātu, lai mēs varētu kaut ko tomēr darīt vēl šajā likumdošanas periodā. Tam ir nepieciešams 36 balsis. Sākam balsot elektroniski. Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsoja? Zwei Kollegen haben noch nicht abgestimmt. Divi kolēģi vēl nav nobalsojuši. Tagad beidzam balsot. 44 par, 10 pret. Jā. Paldies, paldies visiem man referentiem, saka referents. Paldies arī jums. So. Kriton, Arsenis. Kriton, Arsenis. It's, uh, I believe, almost a procedural issue es domāju, ka tas ir gandrīz procedūras jautājums. Šodien mēs pieņemam ļoti svarīgu lēmumu. Es gribētu apsveikt arī es un D grupas vārdā referentu, bet tagad ir Grieķijas prezidentūrai jāpacenšas strādāt ātrāk. Mēs saprotam, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs Grieķijai, un es ceru, ka varēs darīt šīs lietas ātrāk un, un labāk, un nevajadzētu lēnāk un sliktāk. Jetzt wechseln wir vom Wasser in die Luft. Tagad pārējām no ūdens uz sauzemi un pie Pētera Līzes. Pētera Līzes ziņojums. Mums ir jābalso. Tagad balsosim par pirmo kompromisu un darīsim to elektroniski. Pētera Līze, lūdzu ja es pareizi esmu visu sapratis, Bas Aikhauts uh, ir uh, par svītrojumu, bet es to noraidu, bet saskaņā ar to vēl ir jānobalso. Tātad uh, es um, gribu teikt, ka Basa Aikhauta grozījums, uh, tur ir jābūt mīnus zīmītei un pēc tam pie kompromisa plus zīmītei, protams. Uh, Jā, protams, referentam taisnība. Manā balsojuma sarakstā ir kļūma, saka priekšsēdētājs. Es jau nobijos. Tagad sākumā par 21. grozījumu, kas pārpret. Atturas. Noraidīts. Pirmais kompromiss. Kas par? Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 33 pār 15 pret 7 atturējās pieņemts. CA2, kas par? Nē, tomēr elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Ar 41 balsi pieņemts. Septiņdesmit ceturtais, kas par? Manā balsojuma sarakstā piektā lapus. Septiņdesmit ceturtais, kas par pret? atturas noraidīts. Konsultētais grozījums numur 3. Balsosim elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. 10. Desmitā lapuse balsojuma sarakstā. Stimt, apstimt. Beidzam balsot. Pieņemts. CA4. Arī elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Apsvērumi. 22. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts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 25. un 2. kas par pret atturas noraidīti. 27. par pret atturas noraidīts. 26. par pret atturas noraidīts. 6. kompromiss elektroniskais balsojums. Sākam balsot.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 pret atturas noraidīti, 4. par pret atturas noraidīti, 34. par pret atturas noraidīts, 3. par pret atturas pieņemts, 35. par pret atturas noraidīts, 33. par pret atturas noraidīts, at, atkrīt, Mums pat nevajadzēja balsot. Piektais kompromiss, elektroniskais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais par. Pārīt. Atturas pieņemts. 36., 37., 38. 8. un 4. Par visiem kopā, kas par pret atturas noraidīti. 39. 40. Nav eh, tulkojuma uz poļu valodu, saka balss no zāles. Nav balsojuma poļu valodā. Jā, ja, jetzt ist sie wieder da. Jā, tagad viss atkal kārtībā. So, 39. 39., 40., 41., 42. un 5. itre. Kas par? Pret? Atturas noraidīti. 44., 45., 46., 9. un 6. par pret atturas noraidīti. 5. par pret atturas pieņemts 47., 10. un 7. kas par pret atturas noraidīti 6. par pret atturas pieņemts 49. par pret atturas noraidīts. Tagad balsosim elektroniski, sākam balsot, vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts 40 par 8 pret 6 atturējās. Tagad balsojam par normatīvo rezolūciju arī elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemta. Un Esam nobalsojuši. Varbūt, ka referents vēlas kaut ko pateikt vai vēlas saņemt mandātu. Ā, Kris Deivis gribēja izteikties, lūdzu. The... Priekšstādātāji, mēs zinām, ka pulksteņa apstur, apturēšanas procedūra liek rīkoties noteiktā laika ierobežojumā. Un mēs atbalstam mandātu, bet eh, tas ir pretrunā divu citu komiteju uh, lēmumu. Un ja parlaments darbotos pareizi, kā pienāks, tad būtu savādāk. Tagad mums cits īsais nav, mums ir jāatbalsta līdzes kungs, bet man ļoti nepatīk šī procedūra, kas ir ļoti dziļi pre, antidemokrātiska. Un ir, arī šīs reglaments ir jāmaina. Wenden sich doch vertrauensvoll an den Kollegen Duff mit. Äh jākonsultējas ar Dāfa kungu un citiem kolēģiem, bet par to mēs tagad nevaram diskutēt. Bet došu vārdu referentam Pēter Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Situācija ir visai kūtelīga. Mēs nevaram par to spriest plenārsēdē, jo tad eh, mēs riskējam nepanākt nekādus grozījumus likumdošanā. Un ir daudzi, kam šāds eh, iznākums patiešām nav paprātām. Daudzi nevēlas, lai sākotnēja oriģinālā likumdošana eh, stātos spēkā. Mēs ņēmām vērā vairākus piedāvājumus no transporta komitejas, nebija uh, piešķirts mandāts Groša kungam, lai varētu atrast kompromisu par pirmo kompromisu. Uh, un transporta komitejas uh, referents piedalīsies trialogā. Mēs tagad nevaram pēdējā brīdī mainīt normas. Es lūgtu jūs atbalstīt šo mandātu, jo savādāk mums nebūs nekādu iespēju darbu noslēgt līdz aprīlim. Bas Aikauts šeit piedāvāja uh, pilnībā saglabāt uh, sanāko likumdošanu, uh, Mēs par to nesam vienas prātis. Es uzskatu, ka mums ir jāuzņem sava atbildība un mums ir jāparūpēs par kompromisu atrašanu. Tādēļ es lūgtu jūs atbalstīt mandātu. Protams, eh, visi nekad nebūs pilnībā gandarīti, bet eh, labāk tomēr vienoties par kompromisu. Es lūgšu jūs atbalstīt mandātu. Paldies! Referents lūdz, lai viņam tik piešķirts eh, sarunu vēšanas mandāts un sākam balsot par to elektroniski. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 49 par 6 pret 1 atturējās. Pēter Līze. Es Pēterim Līzem kā referentam novēl panākumus, jo tie viņam noteikti būs nepieciešami. Un vēlējos pateikties visiem kolēģiem par tādu labu koncentrēšanos darbam. Tagad devītais darba kārtības punkts. Pāvels Poks. Haben alle ihre Abstimmlisten vor? Vai visi ir sagatavojuši balsojumu sarakstu? Labi, sākam. 106. Dafür? 106 par. Pret. Atturs pieņemts. 107. 8 par. Pret. Atturs noraidīts. 109 par. Pret. Atturs Jāpārbauda elektroniski 109. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 110 par. Pret. Atturs pieņemts. Par konsolidētu piekto. Par. Pret. Atturs pieņemts. De, 9 par. Pret atturs noraidīts. 113 pār pret atturs noraidīts. 115 pār pret atturs pieņemts. 114 pār. Tas ir divās daļās par pirmo daļu, kas pār pret atturs noraidīts. Otrā daļa pār pret atturs nav skaidrs. Pārbaudīsim par otro daļu 104 grozījumam. Lūdzu, sākam balsot elektroniski, lai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Vajadzēs atkārtot uh, sociālistiem. Ir, tad ir par viens pa daudz. Sākam balsot par otro daļu. Sākam balsot. 114 grozījums. Beidzam balsot. noraidīts. Piecpadsmitais pār, pret. Pārbaudīsim elektroniski 15. grozījumu, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši, beidzam balsot. noraidīts. Imta desmit pār, pret, atturs, pieņemts 116 pār, pret, atturs, noraidīts, 117 pār, pret, atturs, pieņemts, 118 pār, pret, atturas pieņemts. Vai mums ir jauns kolēģis, kas sēž pirmā rindā šeit? Normalerweise sind die Plätze nur für Kollegen vorenthalten und es kann sie Parasti tur var sēdēt eh, tikai kolēģi. Nu nevar kurš katrs, kam ienāk prātā sēsties pirmajā rindā. 119. par. Pret. Atturs pieņemts. Konsultēties sestais pār. Pret. Atturs pieņemts. 127. pār. Pret. Atturs pieņemts. 128 pār. Pret atturs pieņemts. 129 pār pret atturs noraidīts. 134 pār pret atturs noraidīts. 131 pār pret atturs noraidīts. 132 pār pret atturs noraidīts. Kompromiss pirmais par pret atturs pieņemts. 139. par pret atturs nav skaidrs. Pārbaudam elektroniski 139. grozījumu, sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts 140 pār pret atturs noraidīts. Tālāk 7. pār pret atturs norēdīts 17. un 19. kopā pār pret atturs pieņemts. Dafür? 18. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 142 pār. Pret Nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski 142. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Inta 13 pār. Pret. Atturs noredīts. 144 pār. Pret atturas noraidīts, Inte 14 pār pret atturas pieņemts, 146 pār pret atturas pieņemts. Pēš 9 par pret atturs pieņemts, 147 pār, pret, atturs noraidīts, 148 pār, pret, atturs nav skaidrs, pārbaudam 148 grozījumu, balsojot elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 149 pār pret atturs noraidīts 150 pār pret atturs noraidīts 151 pār pret noraidīts 21 pār pret atturs pieņemts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 pret, atturs pieņemti. 160 par, pret, atturs noraidīts. Konsolidētais otrais par, pret, atturs pieņemts. Kompromiss astotais par, pret, atturs pieņemts. 22 par, pret, atturs pieņemts. Kompromiss numur 3 par pret atturas pieņemts. Divdesmit astotais, septītā lapusē pār, pret, atturs pieņemts. Ceturtais konsultētais pār, pret, atturs pieņemts. 218. 9. lapspusi un 236. pār pret atturs noraidīts. 219. pār pret atturs pieņemts. 220, 225 pār pret atturs noraidīts. 221 pār pret atturs pieņemts. 227. pār pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim 224. elektroniski sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts.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 pret atturs noraidīts, 240 pār pret atturs noraidīts, 41 pār pret atturs pieņemts, 241, 4, 7 un 9 pār pret. Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinam balsot. 246 pār pret atturs. 246 vēlreiz pār, kas pret pieņemts.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 pret atturs pieņemts, 255 pār pret atturs noraidīts, 43 pār pret atturs pieņemts, imta 20 par pret atturs pieņemts, 257 par pret atturs pieņemts, 258 par pret, atturs pieņemts, 259 pār, pret, atturs pieņemts, 260 pār, pret, atturs pieņemts, 261 pār, pret, atturs noraidīts. 262 pār, pret, atturs noraidīts.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 pret atturs pieņemts, 270 pār pret atturs noraidīts, 271 pār un 2 un 3, kas par pret atturs noraidīts, 273 pār pret atturs pieņemts, 74 pār pret atturs noraidīts, 44 pār pret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 atturs pieņemts. 282 par, pret, atturs pieņemts. 283 par, pret, atturs pieņemts. Konsolidēta 7 par, pret, atturs pieņemts. 291 par, pret, atturs noraidīts. 293 par, pret, atturs noraidīts. 617 pār pret atturs noraidīts. 294 pār pret atturs pieņemts. Inter 24 pār pret atturs pieņemts. 295 pār pret atturs pieņemts. Pešai 18 pār pret atturs pieņemts. 296 pār pret atturs atturas noraidīts. 297. pār. Jāpārbauda 296. balsojot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Labi, ka pārbaudījām. 47, 48, 49. sākam balsot pret. Pieņemts. 298 pār, pret, atturs, noraidīts, 52 pār, pret, atturs, pieņemts. Tālāk par pret atturs pieņemts. Konsultēties 9. pār pret atturs pieņemts. 56 pārpret pieņemts, 218 pārpret pieņemts, 219 pārpret mm, atturs pieņemts, 324 pārpret atturs pieņemts. 324. pār, pret, atturs pieņemts. 326. pār, pret, atturs pieņemts. 327. pār, pret, atturs noraidīts. 328. pār, atkrīt, pieņemts. 329. nav jābalso tālāk apsvērumu 57. pār pret atturas. Nav skaidrs, elektroniski pārbaudam 57. grozījumu, sākam balsot, visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums pār pret atturs pieņemts. 58, 59 kopā pār pret pret atturas pieņemts 60 pār pret atturs pieņemts 61 pār pret atturs pieņemts 62 pār pret atturs pieņemts 63 pār pret atturs noraidīts Inta 1 pār pret atturs noraidīts 64 pār pret atturs pieņemts 6 pie... Nē. 68. tagad pār pret. Arturs noraidīts. Trešais pār pret. Arturs pieņemts. Inta 3 pār pret. Arturs pieņemts. 69. pār pret. Arturs pieņemts. Peš 2 pār pret atturs noraidīts, 71 pār pret atturs noraidīts, 72 pār pret atturs noraidīts, 73 pār pret atturs noraidīts. Ceturtais pār pret atturs pieņemts. Pēc trīs pār pret atturs pieņemts. Inta piektais pār pret atturs. Tas nav īsti skaidrs, kas pār Inta 5 pieņemts. 78. par, pret, atturs, pieņemts. Pēc 4 par, par, pret, atturs, noraidīts. 105. par, pret, atturs, noraidīts. Inta 8 par, pret, atturs, noraidīts. 5. par, pret, pieņemts. Inta sešerītis pret tātad 80. kas pār pret atturs noraidīts. Sestais pār pret atturs pieņemts. 81 pār pret atturs pieņemts. 82 pār pret atturs noraidīts. Inta septiņi pār pret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 atturas noraidīts. Tagad elektroniski pārbaudīsim 94. grozījumu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Mēs apsveicam grozījuma autoru. 96. pār pret atturs pieņemts. 97 pār pret atturas noraidīts. 98 pār pret atturas pieņemts. 101 pār pret atturas pieņemts. 102 pār pret atturas pieņemts. Tagad pirmais elektroniskais balsojums. Sākam balsot, vai viss nobalsoši, beidzam balsot. Piesmit ir pār viens pret, pieci atturējušies. Tālāk otrais balsojums, otrais eh, par likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot. Vai visi balsoju, nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts 49 pār, 4 pret, 3 atturējušies. Došu vārdu referentam. E, tad pirms balsosim par mandātu, es gribētu pateikties pārējiem referentiem, kas arī ļoti būtiski un nopietni strādā pie šie dokumenta. Sākam balsot tātad sākam par mandātu balsot. Mums ir 46 balsis nepieciešamas par elektroniski sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. 46 ir par, 7 pret un 1 ir atturējies. Tad mēs apsveicam Pāvēlu Popu, ļoti labi pastrādāts un lai jums veicas. So, So, jetzt geht es weiter. Wir stimmen ab. Ejam tālāk. Tagad balsosim par nākušo darba kārtības punktu, par desmito darba kārtības punktu. Trešo un ceturto kopā pār pret pieņemts. Par 2 līdz 10 pār pret atturās pieņemts. Par 11 līdz 13 pār pret atturās pieņemts, 1 pār pret pieņemts, pirmais elektroniskais balsojums, sākam balsot, vai visi balsojuši, balsojums slēgts, pieņemts otrais balsojums, bals, sākam balsot, beidzam balsot, Vai ziņotājs var sākt pārunas ar padomi? Balsojam par mandātu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad mandāts ir. Paldies visiem, kas ir iesaistījušies par konstruktīvo darbu. Dann geht es zum Tagesordnungspunkt 11 zur Abstimmung über die Stellungnahme von Frau Antonescu. Tātad 11. darba kārtības punkts - Antonesko kundzes atzinums par pret pieņemts, par pret atturās elektroniskais pārbaudīsim, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts piektais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 34. par, pret, atturās, noraidīts. 35. par, pret, atturās, noraidīts. 36. par, pret, atturās, pieņemts. 37. par pret atturās noraidīts 38. par pret atturās noraidīts 6. par pret atturās pieņemts 7. par pret atturās pieņemts 39. par pret atturās noraidīts, astotais par, pret, atturās pieņemts, četrdesmitais par, pret, atturās pieņemts, četrdesmit pirmais par, pret, atturās pieņemts, četrdesmit otrais par, pret, atturās noraidīts, devītais par, pret, atturās pieņemts, desmitais par, pret, pret atturās pieņemts 43. par pret atturās es nezinu elektroniski pārbaudam 43. sākam balsot beidzam balsot skaidrs pieņemts Kopējais balsojums 44, 46, 47, 49 par pret atturās labi. 11. par pret noraidīts. 45. par pret atturās pieņemts. 12. par pret atturās pieņemts. 48. par pret atturās pieņemts 50. par pret atturās pieņemts 51. par pret atturās noraidīts 52. par pret atturās noraidīts 53. par pret atturās noraidīts 54. par pret atturās pieņemts 13. Dalītais balsojums pirmā daļa par, pret, atturās pieņemts, otrā daļa par, pret, atturās noraidīts, 55. par, pret, atturās pieņemts, 56. par, pret, atturās pieņemts 15 par, pret, atturās pieņemts 16 par, pret, atturās pieņemts 17 par, pret, atturās noraidīts 18 par, pret, atturās noraidīts 19. par pret atturās pieņemts 21. par. Mēs pieņemām 19. tātad mums ir jābalso par 20. par, pret, atturās, noraidīts. 21. par, pret, atturās, pieņemts. 22. par, pret, atturās noraidīts. 23. pār pret atturās pieņemts. 24. pār pret atturās noraidīts. 25. pār pret atturās noraidīts. 26. pār pret atturās pieņemts. 27. pār pret atturās noraidīts. 28. pār pret atturās pieņemts. Pirmais pār pret atturās pieņemts. Otrais pār pret atturās pieņemts. 29. pār pret atturās pieņemts. 30. pār pret atturās pieņemts. 3. Trešais pār pret atturās noraidīts. 20, 31. pār pret atturās pieņemts. 32. pār pret atturās pieņemts. Tātad elektroniskais galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 50 pār, neviens pret, viens atturās. Apsveicam referentu. Tātad nākošais. 12. darbkārtības punkts. Tas ir atzinumu projekts no Sonikunga 16 par, pret atturās noraidīts, 3 par, pret atturās pieņemts, 17 par, pret atturās noraidīts, 18 un 19 kopā par, pret atturās noraidīts, 4 par, pret atturās atturās pieņemts 5., 6. un 7. kopā. Tātad par ko mums ir jābalso? Labi, šie ir viss. Tātad ir jābalso atsevišķi, tad piektais pār pret atturās noraidīts sestais pār pret atturās pieņemts septītais pār pret atturās pieņemts. Tātad viens atkrīt, astotais pār pret atturās pieņemts, devītais pār pret atturās noraidīts, desmitais pār pret atturās noraidīts, vienpadsmitais pār pret pret atturās pieņemts, otrais par pret atturās pieņemts, 12. par pret atturās noraidīts, 13. par pret atturās noraidīts, 14. par pret atturās pieņemts, 15. par pret atturās noraidīts. Tātad elektroniskais galīgais balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Četrdesmit septiņi pār, neviens pret, trīs atturās, apsveicam Soniku kungu. Tātad mēs nonākam uz nākošo 13. darba kārtības punkts, 49 laps puses. Mēģināsim pēc iespējas īsi. Septiņdesmit pieci, septiņdesmit seši, septiņdesmit astoņi, astoņdesmit kopā elektronisks balsojums, balsojumi sākam balsot, elektroniski sākam balsot, visi nobalsojuši. Viens trūkst, beidzam balsot. 46 pār, 4 pret. Tātad mēs esam noraidījuši. Tad ir galīgais balsojums. Tas elektroniskais balsojums. Sakam balsot. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. Beidzam balsot. 49 par, neviens neaturējās, jā, rezultāts ir neapstrīdams. Līdz ar to mm, komiteja ir izrādījusi savu neapmierinātību ļoti spilgti. Citu darba kārtības punktu mums nav palicis. Nākamā sēde notiks 12. februārī no 9 līdz pusvieniem un no 3 līdz pusseptiņiem. Un arī 13. februārī gan rīta, gan pēcpusdienas cēliens. Pēter Līze, vai tagad eh, sāksim nekavējoties koordinatoru sanāksmi, tad es lūkšu tos, kas nav koordinatori, doties ārā no zāles.